sistēmas eh, ietilps tajā un tāpēc gribu lūgt eh, komisiju eh, steidzami pildīt trūkums esošajā regulējumā. Paldies! Paldies, Kaputo kungam. Marijas kungs tagad. Paldies! priekšsēdētāji, mēs šodien diskutējam par banku savienību. Eiropas centrālajai bankai šeit ir ļoti svarīgs uzdevums, tai ir jāveic novērošanas pienākumi, bet Dragī kungs jau ir devies prom, viņš nav palicis, lai noklausītos Eiropas parlamenta deputātu domās. Viņš pats teica, ka viņu interesē diskusijas ar parlamentu sliktie eh, kredīti, un nu, nekas ar tiem nav darīts. ECB ir bijusi patiešām pasīva, bet Grieķijas bankas tika piespiestas eh, šos aizdevumus eh, par ļoti samām cenām pārdot tālāk šiem Protams, ir risinājumi. Ir risinājumi, piemēram, izveidojot tādu sistēmu, kas aizsargātu kredītņēmējus, mājasaimniecības individus. Ir jāizveido tāda sistēma. Bet ECB ir pieņēmusi likumus par šiem sliktiem aizdevumiem un neko nevar tagad darīt. Paldies, tagad Šafhauser kungs. Dārgie kolēģi, tas ir bezatbildīgi, jo jāsaka, ka Tad, kad bankas nevar vairs aizņemties naudu, tirgi neusticas bankām, un jūs vēlties izveidot ES banku savienību. Jūs neatzīstat, ka šī Eiropas monetārā savienība uh, nokrata atbildību no sevis, jo vienmēr kāds cits maksā par pieļautajām kļūdām. Tagad pilsoņi atkal maksās no bail out, mēs nonākam bail in. Pilsoņi maksās par jūsu pieļautajām kļūdām. Uh, Un vienīgais, kam ir jāuzņemas atbildība, nozīmē to, ka ir jārenacionalizē centrālā banka, tam ir jābūt Eiropas dalību valstu pārziņā, lai varētu nākamo krīzi pietiekam labi pārvarēt. Paldies, paldies Šafauzer kungam, esam noslēguši brīvā mikrofona procedūru. Nu un tagad uh, noslēgumā uzstāsies Dombrovska kungs, kas pārstāv Eiropas komisiju priekšsēdētāja kungs, eh, godātie deputāti. Torvalds kungs, eh, vēlreiz paldies par izcilo ziņojumu. Es ļoti uzmanīgi klausījos arī eh, cienoto deputātu izteikumos. Šīs diskusijas demonstrē, ka esam uh, vienojušies par to, cik svarīga ir Banku Savienība un ka ir jāizveido atbilstošais ietvers, uh, kas garantēs uh, labu, stabilu izaugsmi uh, labos finansiālajos apstākļos. Mēs uh, turpinām strādāt uh, pie finanšu pakalpojuma likumdošanas. Uh, mēs vēlamies darbu noslēgt vēl pirms vēlēšanām un, protams, rēķināmies ar jums, lai varētu panākt panākt taustām progresu gan pie banku, gan pie kapitāla tirgu savienības, gan arī veidojot noturīgu un stabilu Eiropas monetāro savienību, kas ir gatava uh, izturēt un absorbēt jebkādas nākamās krīzes. Paldies! Paldies Dobrovska kungam! Un vēlreiz uzstāsies referenta kungs. Divas minūtes Torvalds kungam. Paldies, priekšsēdētāji! Diskusijas pierādīja, ka mēs esam uh, lielākoties vienis prātis, ka ir nepieciešama banku savienība, mums ir nepieciešamas arī garantijas un ir uh, jāizdomā vislabākais mehānisms, lai uh, neradītu, teiksim, pārāk dziļas uh, plaisas un tranšējas starp politiskajām grupām. Protams, ir vēl daudz problēmu, ar kurām jācīnās. Gribēju atbildēt Viegas kungam. Ja mēs domājam par situāciju Eiropas bankās, patiesībā pēdējo gadu laikā daudz ir uzlabojies, ir panākts ievērojams progress. Noslēgumā Vēlējos pateikties uh, ēnu referentiem par konstruktīvo sadarbību. Esmu gandarīts, ka esam uh, varējuši organizēt tādas uh, labas, ražīgas diskusijas, un parlaments pierādīja, ka ir gatavs darīt to, ko jau ilgi uh, no tā gaida komisija. Liels paldies Dombrovska kungam, un mēs, protams, varam būt droši, ka uh, pavirzīsimies vēl tālāk uz priekšu. Paldies Torvalda kungam. Debats par šo jautājumu esam beiguši un balsosim rītdien. Nākamais ir. Fernandeša un Galtjērī kungu ziņojums programmas Invest EU izveide. Uzstāsies sākumā referenti. Pirmais uz četrām minūtēm - Fernandeša kungs. Obrigado, senhor presidente. Queria... Paldies, priekšsādātāji. Es vēlējos pateikties arī visiem kolēģiem Invest EU apkopo 13 dažādas finanšu instrumentus, un uh, to apvienošana vienā uh, vienīgā, protams, uh, nozīmēs labāku efektivitāti. Mēs runājam par vairākām kategorijām uh, - infrastruktūru, izpēti, MVU un arī sociālo plāksni. strateģisko investīciju, jeb Junkera fonds eh, radīja fundamentu tam visam. Daudz bija skeptiski noskaņoti pret šādu instrumentu, bet tas ir atmaksājies. Eiropas Savienībā ir radīts 1,2 eh, miljonu jaunu darba vietu un eh, pateicoties programmai varēja palīdzēt 800 tūkstošiem uzņēmumu. MVU ir Eiropas tautsājumniecības pamatā, tas ir ES stūrakmens. Mēs nevaram uh, pazemināt savu ambīciju latiņu, ņemot vērā gūtos panākumus. Trīspadsmit finanšu instrumentiem ir tāds pats garantija līmenis. Mēs vēlamies, lai tas tiktu vēl paaugstināts, lai arī varētu visus paredzētos projektus uh, finansēt ilgtspējīgā veidā. Vēlējos pateikties komisijas priekšsēdētāja vietniekam par līdz šim paveikto darbu. Komisija piedāvā 650 miljārdus eiro, mēs savukārt 700 miljārdus. ES politikai ir jātiek īstenotai, un tam nedrīkst pietrūkt līdzekļu. Īpaši runāju par klimata politiku, ir jābūt ilgtspējīgai izaugsmēji, iekļaujošai izaugsmēji. E EIB garantē juridisko noteiktību un tas nozīmē, ka ir garantijas vismaz 75% apmērā. Dalību valstu bankas varētu garantēt no 11 līdz 25%. Tādā veidā mēs varētu panākt vairāk sociālās, teritoriālās, ekonomiskās kohēzijas Eiropas Savienībā. Ir, protams, jāņem vērā arī geogrāfiskais līdzsvars. Konsultantu tīkls uh, ir ļoti svarīgs komponents šajā jomā. vajadzētu parūpēties, lai tie projekti, kas tiek izstrādāti reģionos, tiktu atbalstīti sevišķi tādi, uh, kas, uh, lai varētu arī, piemēram, tie, kas dzīvo mazākās pilsētās un ciematos, izmantot programmas priekšrocības. Jādomā arī par maziem, par mikroprojektiem, arī tiem ir jābūt uh, iespējai piekļūt finansējumam. Tieši tādēļ šis uh, konsultatīvais, šī konsultatīvā struktūra ir uh, jāveido, tai jābūt pietiekamam finanšu segumam un tai jādarbojas arī proaktīvi. Ir uh, jāvienkāršo pārvaldība un jāgarantē, lai programmas ņemtu vērā šīs dienas dzīves apstākļus. Un, protams, projektiem ir jābūt ar patiesu papildvērtību un sociālo dimensiju. Lielas paldies ēnu referentiem! Īpaši kolēģim no sociāldemokrātu grupas Roberto Galtjērī par visu paveikto darbu. Tāpat paldies jāsaka arī Kārasa kungam par uh, visu viņa ieguldījumu un visu pārējo grupu ēnu referentiem, kas piedalījās EU Invest ziņojuma tāpšanā. Es domāju, ka esam ļoti daudz panākuši ekonomiskās izaugsmas labā ES. Paldies Fernandeša kungam un tagad uh, Galuķierī kungs arī uz četrām minūtēm. Grazie, prezident! Paldies priekšsēdētāji. Es gribētu pateikties kolēģim Fernandes un visiem ēnu referentiem par izcilo sadarbību. 2008. gada krīze radīja bezprecedenta tādu sagrūšanu privātās un valsts investīcijās, tās samazinājās. Uh, Eh, šī investīciju sistēma pēdējos gados Eiropā ir uzlabojusies pozitīvākas ekonomiskās eh, situācijas dēļ, eh, stabilitātes pakts un citas iniciatīvas ir spēlējuši šaus lomu, kā piemēram Eiropas strateģisko investīciju fonds, bet investīciju apjoms Eiropā joprojām ir zem vidējā līmeņa, kāds bija desmitgadē pirms krīzes, un jauni iztrūkstoši investīcijas tātad pietrūks daudzos dažādos sociālos, eh, klimata izmaiņu aspektos. Eh, tas ir nepieciešams viss, lai nodrošinātu konkurētspēju un eh, lai varētu Eiropa izaugt ilgtermiņā un lai varētu attiecīgi radīt jaunas darba vietas. Tāpēc ir uh, atzīstami, ka komisija ierosina InvestEU programmu un um, aicina ne tikai atjaunot, bet arī intensificēt atbalstu investīcijām. InvestEU nav vienkārši instruments, kas uh, tikai mm, uh, brīz, bī, bīd uz priekšu jau mm, pozitīvo pieredzi, kāda ir gūta pēdējos gados. Tam ir paredzēts stiprināt mazos vidējos uzņēmumus, pētniecību, infrastruktūru, uh, Un šī programma aicina tur, aizpildīt iztrūkstošo sociālajā infrastruktūrā. Tāpat būtu izveidota darba grupa uh, un uh, ar mērķi, lai varētu garantēt uh, projekts izglītības, veselības jomā un tā tālāk. Galvenais mērķis investīju programmai būtu aizpildīt iztrūkstošās investīcijas sektoros un geogrāfiski tur, tas vairāk nepieciešams un eh, parlaments ir izdarījis savus uzlabojošus um, grozījumus komisijas tekstā pirmkārt. Eh, garantiju mehānisms eh, ir jāsasaista ar riska profilu attiecīgajām operācijām, un pozitīvas kritērijas var attiecināt, lai veicinātu investīciju platformu veidošanu, lai veicinātu uh, Uh, investīcijas tur, kur investīcijas visvairāk pietrūkst, vai arī, lai veicinātu piedalīties tajos sektoros, kur ir mazāk izteikts šīs investīcijas otrām kārtām. Jau tika uzsverts, ka Eiropas Investīcija banka būs uh, viens no galvenajiem uh, partneriem uh, šajā procesā, un uh, mēs gribam uzsvērt, cik uh, svarīga būs nacionālo uh, banku loma, lai veicinātu šīs investīcijas, un šīm nacionālajām bankām vajadzētu būt piekļuvēji Eiropas garantijām. Tas tad nodrošinātu lielu elastību un labas iespējas finansēt projektus, lai atkal veicinātu šīs mazinātās investīcijas, lai radītu darba vietas. Esam konstatējuši, ka dalība valstīm būs ne tikai iespēja eh, dot eh, arī savus resursus, eh, bet tās varētu arī dot papildus resursus ar tādām one-off pieejas ietvaros. Un it īpaši, ja mēs skatāmies uz stabilitātes un izaugsmas paktu bez tam. Uh, ir ļoti svarīgi ņemt vērā to, ka 65% investīciju ilgspējībai, attīstībai Tur, protams, ir jāievēro klimatiskos kritērijus, kas ir nosprausti Parīzē, un uh, arī mēs par to balstējām uh, ekonu komitejā par šiem 65%, un ir svarīgi pie tā pieturēties, un uh, mēs gaidam, lai tiktu darīts vēl vairāk, lai stiprinātu investīcijas un darba vietas. Paldies Galķērī kungam. Tagad minūte Kelī kungam. Eh, eh, InvestEU e ir eh, viena no galvenajām uh, 21. Eh, 27. gada budžeta eh, programmām, eh, kas pa, varēs piesaistīt vēl 650 miljārdus eiro investīciju Eiropas Savienībā. Un būs iespējams piesaistīt vairāk investīciju ar mazāku iespēju uz nodokļu maksātāju naudu. Un jāsaka, ka kopīgi ar Eiropas Investīciju banku arī īrijā ir um, īstenoti daudz pro projekti. Jāsaka, ka Eiro, EU Invest ir milzīgs potenciāls. Jāsaka, ka uzņēmēji manā uh, vēlēšana apgabalā patiešām uh, vēlas izmantot šo programmu un uh, skatās uz to ar lielām cerībām. Jāsaka, Ir ļoti labi, ka šo priekšlikumu atbalsta eh, visas grupas. Mēs te nerunājam par lieliem uzņēmumiem, kam ir pietiekami eh, daudz iespēju tāpat piekļūt kapitālam. Ir vairāk uzmanības jāpievērš maziem uzņēmumiem, sevišķi tādiem, kam nepieciešams šis papildus stimuls. Un eh, tas ir jāplūko arī. Tajā kontekstā, kas ir noticis šovakar. Man ir pusotra minūte atvēlēta, saka uh, Kelī kungs. Uh, tas uh, ir perfekts pretspars uh, visiem Brexit atbalstītājiem, jo tas uh, piedāvās uzņēmējiem to, kas viņiem ir nepieciešams. Paldies! Paldies, Kelī kungs. Diemžēl jums bija tikai viena minūte. Es zinu, ka jūs parasti esat ļoti disciplinēts, bet nē, jums šoreiz nebija vairāk laika atvēlēts. Tā, nē, nē, nē, nebūs tagad zilās kartītes. Tagad Vande Kampa kungs uz minūti. Paldies! Es vēlējos pateikties visiem referentiem, kas šo būtisko dokumentu uh, noslēgs ar panākumiem. Transporta komitejā uzskata, ka šādas investīcijas ir ļoti nozīmīgas, nepieciešamas, it sevišķi, ja runājam par ceļu izbūvi un automaģistrālēm Eiropā, it īpaši ir nepieciešams vairāk uh, privāta kapitāla šajā sektorā. Ir tikai viens aspekts, kam vēlētos pievērst īpašu uzmanību, proti vides mērķi, ko minēja budžeta un ekon komiteja referenti. Visi zinām, ka Eiropai jākļūst tīrākai, bet līdztekus eh, ir arī eh, jāstimulē, nevajadzētu pārāk eh, augstu, nevajadzētu pārvērtēt privāto investīciju iespējas, vajadzētu tātad zemākus klimata mērķus nekā tas tiek piedāvāts. Paldies, paldies Vande Kampa kungam, un tagad komisijas vārdā uzstāsies Katainen kungs lūdzu. Priekšsarētāji kungs, godāti deputāti, Man ir prieks piedalīties šajās diskusijās. Prieks ir redzēt tik daudz kolēģi šeit, kuri tiešām vēlējās savās eh, vēlēšanu eh, vietās īstenot FC, ieviest to redzot, ar ko var panākt ar FC. Un tieši tādēļ FC jau šobrīd ir veiksmes stāsts. Un ir laba iespēja turpināt šo veiksmes stāstu. Tāpēc esam arī uzsākuši InvestEU priekšlikumu. Vēlos pateikties parlamentam par to, ka nepārtraukti atbalstījāt komisijas iniciatīvu šajā jomā. Tad, kad 2014. gada nogalē komisija gatavoja šo e, programmu, tad mēs bijām ievērojami sliktākā situācija investīciju jomā. Bija nepieciešams e, risināt problēmu ar trūkstošu investīciju apjomu, lai veicinātu ekonomiku un stiprinātu Eiropas Savienības iestāžu spēju risināt problēmas iedzīvotāju labā. Tika izveidots Eiropas Stratēģisko investīciju fonds. Šobrīd investīcija apstākļi Eiropā ir uzlabojušies. Tomēr joprojām pietrūkst investīciju, it īpaši attiecībā uz sociālo infrastruktūru un ieguldījumiem vides un digitālajā pārējā. Attiecībā uz nākamo daudzgadu finanšu schēmu komisija ierosina jaunu atbalsta instrumentu InvestEU fonds, kas apvienos 13 centralizēti pārvaldītus instrumentus un FC. Vienotā 38 miljārdu eiro lielā budžeta garantijā. Tam būs eh, savi fokus elementi, uz ko koncentrēties. Tas būs arī atvērts citiem partneriem piemēram, Eiropas Rekonstrukcija un attīstības bankai, Eiropas Padomas bankai, Nacionālām attīstības bankām un iestādēm. Komisija atzinīgi vērtē parlamenta ziņojumu par investīju. Ziņojumā ir apskatīti daudz svarīgi temati bet kopumā ir sniegts atzinīgs vērtējums par komisijas priekšlikumu, kas attiec uz ierosinātajiem izmaiņām. Komisija ir gatava izskatīt tos, kas ir saistīti ar pārvaldību, it īpaši, kur tiek eh, mēģināts stiprināt eh, eh, investīciju izvērtēšanas komitejas neatkarību. Kas attiecas uz EIB lomu salīdzinot ar FC programmu, Vēlos informēt jūs, ka komisija un EIB ir kopīgi ierosinājuši partnerību, kas e, nozīmētu, ka šobrīd regulā e, paredz 75% e, daļu EIB tieši. Runa ir par finanšu risku uzraudzību un atskaitīšanos investīju programmai. Šis partnerības priekšlikums, protams, ir pakļauts eh, abu līdzlikumdevēju atbalstam. Tas eh, ir saistīts arī ar plašākām diskusijām par daudzgadu finanšu schēmu. Šobrīd mēs pieņemam zināšanai jūsu nostāju un uztveram to, ka Parlaments e, vēlas redzēt spēcīgu budžetu, lai sasniegtu nospraustos mērķus. Vēlos atzinīgi izteikties par referentu, ēnu referentu un asociēto komiteju darbu, paveicot to visu ļoti ambiciozos termiņos, lai pa panāktu vienošanos vēl līdz vēlēšanām. Ceru, ka tas atspoguļosies arī rītdien balsošanā. Tagad padomēji ir jādara savs darbs, lai panāktu kaut vai daļēju vispārīgo nostāju un varētu sākt trilogu sarunas. Paldies komisāram Katainenam. Tālāk Beletkungs, vienu minūtu. Paldies, priekšsēdētāji komisāra kungs. Jā, es pārstāvu vides komiteju un EFSI programma ir paredzēta arī, lai investētu atjaunot, atjaunīgajos energoavotos, lai būtu arī vairāk energo ietaupījumu un ar investīju palīdzību mēs vēlamies ātrāk un efektīvāk ieviest šos ilgspējīgās enerģijas projektus. Mēs esam pārliecināti arī vides komitejā, ka spēcīga rūpniecība ir nepieciešama un ka tas var radīt daudz jaunu uh, darba vietu un tas nekādā veidā nav uh, pretrunā uh, ar CO2 emisiju samazināšanu. Es ceru, ka tas tiks ātri īstenots un, kā jau teica Kēlija kungs, šī ir, šis ir svarīgākais instruments, tāds instruments, kas demonstrēs, ka mēs esam gatavi arī izmantot tādu enerģiju, kas būs ilgspējīga, ko nevajag nevajadzēs importēt un kas eh, nebūs kaitīgi vidē. Paldies! Paldies Belēt kungam! Tālāk Vestfāls kundze. Paldies, priekšsēdētāji, kolēģi! Manuprāt, InvestEU programma ir laba programma, un es tik tiešām uzskatu, ka kolēģi sagatavotais ziņojums uzlabos vēl šo programmu. Tomēr ļaujiet man kā reģionālai politiķei mazliet pieliet ūdeni vīnam jo man ir savas bažas. Struktūra fondi ar savu decentralizēto pieeju, dalīto pārvaldību ir kaut kas pilnīgi cits nekā investīju. Struktūra fondi ir paredzēti, lai uzlabotu visu iedzīvotāju eh, dzīvi Eiropā radot darba vietas reģionos, uzlabojot infrastruktūru, cīnoties ar klimatu pārmaiņām, atbalstot uzņēmumus un universitātes. Šim atbalstam ir jāturpinas. Arī tad, ja budžets kļūst mazāks. Tāpēc, kolēģi, es noraidu ideju, ka struktūra fondi tiks izmantoti investīju programmas finansēšanai, bet es saku jā sinerģijas meklēšanai, bet ne plāniem finansiāli jaukt kopā abus instrumentus. Paldies! Tālāk Džambatskī kungs. Paldies, priekšsēdētāji! Komisāra kungs, dāmas un kungi. Šeit es pārstāvu kultu komiteju. Mēs uzsveram to, ka ir nepieciešams papildu ieguldījums veikt jauniešiem un kultūrai. Mūsu grozījumi ļaus saglabāt Eiropas kultūras mantojumu. Jūs zinat, ka mums ir unikāls pasaules mērogā Eh, unikāls eh, vēsturiskais mantojums. Un tas ir jāaizsargā, jo pasaule mainās ļoti strauji un visur rodas jaunas tehnoloģijas. Esmu pārliecināts, ka investīju veicinās darba vietu izveidi, bet ir tikpat svarīgi arī saglabāt mūsu identitāti. Mums ir nepieciešams apzināties, ka nacionālā identitāte un nacionālā kultūra ir ļoti svarīgas. Katrs reģions, katrs, katra valsts var izmantot eh, līdzekļus no investiju, un tad mēs varēsim saglabāt mūsu Eiropas identitāti. Paldies Džambatska kungam, tālāk Karas kungs. Priekšsēdētāji, komisijas vicepriekšsēdētāji kungs, dāmas un kungi. Sirsnīgs paldies visiem, kas no sasaukuma sākuma ir strādājuši pie investīciju apjomu palielināšanas Eiropas Savienībā. Investīcijām, lai uh, investīciju mobilizēšana nav nekāds sprints, tas ir maratons. Un mums ir izdevies ar katru soli kaut ko esam uzlabojuši. Mēs ar FC1 sasaukuma sākumā uzsākām šo procesu, ar FC2 uzlabojām to, un pagarinājām līdz 2020. gadam. Tā paplašinājām eh, šo uz eh, trešajām valstīm, pirmkārt jau uz Āfrikas valstīm, un ar jauno iniciatīvu Invest EU vēlamies eh, atvērt jaunu nodaļu. Septiņu gadu laikā vēlamies 700 miljārdus eiro papildus moti, mobilizēt. koncentrējot eh, instrumentus, labāk atbalstot mazos uzņēmumus un eh, paplašinam arī tiešo es garantiju piešķiršanu, nodrošinot lielāku neatkarību, eh, lēmumu pieņemšanā un caurskatāmību šai procesā. Tāpat arī nodrošinot klimata pārmaiņu mērķu sasniegšanu. Tāda ir mūsu mērķi, un mēs ceram, ka ar to mēs spērsim plašāku soli uz priekšu, lai nodrošinātu vairāk investīcijas Eiropā izaugsmi. Paldies! Paldies! Turpinām debates. Gardija Zabala Rubjāla kundze, divas minūtes. Jā, paldies, priekšsēdētāji! komisāra kungs. Arī es vēlos pateikties referentiem Guatjērī un Fernandešu kungam par lielisko darbu, kas paveikts pie šī ziņojuma. Jā, mēs sākām ar labu sākumu eh, komisijas priekšlikumu bet domāju, ka pateicoties referentu darbam un sarunvedējiem no citām grupām, mēs spējām uzlabot šo priekšlikumu. Ekon eh, komitejai bija ļoti svarīgi nodrošināt ekonomikas izaugsmu pēc krīzes. Mēs eh, strādājām pie pirmā strateģiskā dokumenta, Junkera plāna, un vienmēr ir iespējams panākt uzlabojumus, bet šeit rezultāti būtu vērtējami kā apmierinoši. Investīcija plāns nebalstas tikai uz labiem rezultātiem vien, bet uz iepriekšēju pieredzi kā arī tiek eh, nodrošināti aizsargmehānismi citām programmām, apvienojot eh, daudz programmu zem viena jumta, padarot lietas vienkāršākas un radot lielāku ietekmi. Ideja ir mobilizēt vairāk kā 700 miljārdus eiro Eiropas Savienības fondu līdzekļu, radīt izaugsmi Eiropas Savienībā, investējot zināšanās, ilgspējīgās eh, struktūrās un nodrošinot eh, maziem vidējiem uzņēmiem piekļuvu finansēm. Tas ļaus mums veiksmīgāk apkarot klimata pārmaiņas. Vēlos uzsvērt attīstības banku lomu. Šīs bankas strādā nacionālā līmenī un arī reģionālā, un tas ļaus mums veikt eh, labas investīcijas arī reģionos. Ar nepacietību gaidu sarunas eh, ar padomu. Ar to tad eh, cerams varēsim sasniegt nospraustos mērķus. Paldies, Kalmelkungs tālāk. Pusotra minūte. ECR grupa. Paldies priekšsarētāji. Ar InvestEU Eiropas Savienība kārtējo reizi mēģina ar naudas tērēšanu atrisināt struktūrāls problēmas. Un tas neizdosies. Tas nav izdevies līdz šim, tas neizdosies arī tagad. Struktūrāls problēmas Problēmas ir jārisina ar to, ka vispirms sākam ar analīzi un pareizo secinājumu izdarīšanu, bet ja mēs vienkārši sakam, ka mēs vēlamies vienkārši vairāk investīciju, tad mēs e, uzskatām, ka it kā katra investīcija ir laba, bet tā tas nav. Investīcijas ir labas tikai tad, ja tām ir ilgspējīgie ietekme. Uh, Pirmkārt, jau mums ir jārunā par to, ka Eiropas Savienībai nevajadzētu pacelt sevi augstāk par privāto sektoru un tām investīcijām, bet mums ir 0% eh, likme. Naudas ir daudz, bet kāpēc nenotiek investīcijas? Tas nozīmē, ka ir citas problēmas nevis e, nepieciešamību nodrošināt privāto sektoru ar naudas līdzekļiem. Mēs panāksim to pašu, ko ar FC un Junker plānu, respektīvi veicināsim projektus, nezinot, kas tad rezultātā sanāks, bez izmērāmiem rezultātiem. Tas nozīmē, ka būs kļūdainas investīcijas, būs kļūdaini piešķirt līdzekļi, un gal galā neko neizdarīsim iedzīvotājiem. Tas, kas mums tiešām būtu nepieciešams konkurētspējas eh, paaugstināšanai, ir eiro valūtas reforma, jo tā ir absolūti nepareizi. Padarot eh, vienādas tās lietas, kuras nevar padarīt vienādas. Un tur mums būtu jāpieliek savas pūles, eh, kas dotu tiešām pienesumu ekonomikai. Paldies! Tālāk Torvalds kungs, divas minūtes. Nevībēm, puhemies niin kuin teidän kielellä sanoo köszönöm. Paldies, eh, priekšstādātāji. Komisāra Katainen kungs. Pirms gadiem, kad mēs eh, sākām šo garo ceļu, mēs eh, sākām diskusijas par Junkera plānu un Daudzi no mums tolaik bija diezgan skeptiski noskaņot. Mēs eh, prātojām, vai tas tik tiešām dos nepieciešamos stimulus. Tagad esam daudz viedāki un redzam, ka viss darbojas. Protams, mums priekšā ir daudz dažādi izaicinājumi, cenšoties spērt otro un trešo soli uz priekšu. Invest EU ir cita eh, veida instruments, salīdzinot ar FC1, FC2. Mēs te tagad iesaistām ārpus eh, institūcijām esošus eh, spēkus. Kad runājām par šiem jautājumiem komitejas sanāksmēs, šķita, ka bija zināmas šaubas, vai mums tik tiešām izdosies Eh, šos ārējos spēlētājus piesaistīt. Mēs parasti tādā mm, valsts eh, skatījumā raugāmies uz lietām, un ja mēs tad eh, domājam tādā griezumā par MVU, ja mēs domājam kā valsts, tad tas var radīt problēmas, un mēs gribētu vēlēt veiksmi šajā darbā. Paldies referentiem par veikto darbu. Un mēs šodien speram lielu solus priekš, cerams arī rīt, un cerams arī padomi varēs uh, uzturēt šo mm, parlamentu un komisijas uzdoto garu, un ja tā tas būs, tad būs labie, labāk vēl visiem paldies, un tagad uh, Gigold kungam vārds. Thank you, President. Paldies, priekšsādātāji! Pirmām kārtām gribētu uzsvērt, ka bija steidzami nepieciešams, lai Savienība uh, veiktu darbu un stiprinātu investīcijas. Tāpēc mēs pozitīvi vērtējam sākotnējo FC plānu, mēs saskatām arī tā trūkumus, guvām mācību un tagad ir jauns priekšlikums. Eiropas Savienībā jābūt drosmīgākai, jāpalielina investīcijas un to paredz arī jaunā investīju programma. Tāpat laikā gribu uzsvērt, labas investīcijas ir tikai ilgspējīgas investīcijas. Tikai ieguldījumi, kuros mēs ņemam vērā eh, klimatisko izmaiņu izaicinājumus, tikai tās ir labas. Uh, Un pozitīvi ir tas, eh, ka kompromiss eh, no vadošās eh, komitejas paredz palielināt ilgspējīgu investīciju apjomu līdz 65%. Tas ir ļoti būtiski mūsu grupai, lai parlaments pieturētos pie šī priekšlikuma. Un otrām kārtām mēs uzskatām, ka um, militārie un civilie mērķi budžetā būtu kārtīgi jānodala. Tāpat arī šo principu vajadzētu respektēt plenārsēdes balsojumā, un es ļoti paļaujos uz līdz referentiem, ka viņi pieturēsies pie sākotnējā kompromisa tā vietā, lai mainītu to visu šeit plenārsēdē un padarītu sarežģītāku um, tāda plaša proeiropeiska vairākuma atbalstu, kādu Eiropa noteikti ir pelnējusi. Paldies! Uh, Gigaut kungam un tagad papadimulis kungs uh, uz vienu minūtu lūdzu no GOGL. E Paldies! Uh, Priekšsādātāja Katainen kungs, es uzskatu, ka mums ir uh, jāstiprina investīcijas. Mēs esam ļoti mm, atpalikuši iepakaļ, salīdzinot ar to, kāds bija investīcija apjoms pirms krīzes. Invest EU, mūsuprāt, mūsu grupa uzskata, ka ar to nepietiek, ir nepieciešams kas vairāk. Lieta ir tāda, ka priekšlikums, ko um, iesaka komisija uzlabo komisijas priekšlikumu vairākos punktos. Mēs esam saskatījuši vairākus negatīvus elementus un riskus pastāv. Risks, ka Invest EU novirzīs eh, fondus no kohēzijas. Kohēzijai paredzētiem līdzekļiem mums jau ir paredzēta kohēzijas fonda samazināšana eh, ar šo jauno finanšu ietvaru, ko ir ierosinājusi komisija, un varētu būt arī problēmas maziem vidējiem uzņēmumiem, kuri no tā reāli cietīs. Mēs ceram, ka būs lielākas investīcijas un vairāk investīcijas, īpaši tajos reģionos, kas ir e, īpaši e, pakļaut riskam un kas ir īpaši cietuši no taupības pasākumiem un e, no zemā ekonomiskās attīstības līmeņa. Paldies, Koberna kungs, uz divām minūtēm lūdzu. Eh, šī likumdošana eh, investēt Eiropas Savienības naudu, centrāli to eh, investēt no komisijas puses, nu tad lūdzu paraugieties uz divām lietām. Pirmkārtām, nav tāda lieta kā Eiropas Savienības nauda. Tā nāk no nodokļu maksātāja, un tā ir nodokļu maksātāja nauda. Otrām kārtām, tas, ka E, tiek investēta nodokļu maksātāja nauda uzņēmumos, tā jau ir subsīdija un tā e, kropļo tirgus, kuru šim nodokļu maksātājiem pašam ir jāpaļaujas, vai nu mēs te runājam par patērētājiem, ieguldītājiem vai abām grupām. E, valsts atbalsta pasākumi ir it kā paredzēti, lai nodrošinātu vienlīdzīgus spēles pasākums, izmantojot subsīdijas, un tāpēc Eiropas Savienība uh, reiz bija pret valsts atbalsta pasākumiem apvienotie karalistei pirms un arī pēc pārējais. Bet nebūs godīgi spēles noteikumi, jo šī likumdošana eh, paredzēs eh, apstiprināšanas procesu Eivienības Savienības uzņēmumiem, bet neapvienotās karalists uzņēmumiem. Nu, jūs teiksiet, ka mēs esam rindas aizmugurē, bet, nu, gal galā, ņemot vērā to, eh, kas ir noticis uh, bet uh, Britu uzņēmumi noteikti uh, bēgs un izbēgs no šīs 19. gadsimta muitas eh, savienības un veidos eh, brīvu nākotni. Diemžēl mūsu premjerministrs to skatās eh, savādāk, bet es ceru, ka viņa, viņa kārtīgi tiks sagrauta šovakar. Man par to bijis liels prieks un mēs būsim ārpus Eiropas Savienības. Mums būs brīva tirzniecība ar vispārējo pasauli. Paldies! Köszönjük szépen, képviselő úr! Paldies! Tagad uzstāsies Barbara Kāpela uz minūti. Paldies, paldies, priekšsēdētājs kundze, komisijas priekšsēdētāja vietnieka kungs, Invest EU programma, eh, nākamajā DFS eh, iekļaus 13 finanšu instrumentus, un tādā veidā finansējums būs vienkāršāks, efektīvāks un elastīgāks. Un eh, šī programma turpinās bez pārāvumiem EFSI programma, un tas varētu palīdzēt uh, samazināt investīciju trūkumu. 38 miljoni eiro ir uh, šīs piedāvātās uh, garantijas, un ar to palīdzību varētu 65 miljardus eiro vēl piesaistīt. Eiropas investīcija banka ir tā, kas jau um, ļoti veiksmīgi strādāja pie EFSI programmas. 75% uh, no investīcijām gar, no finansējuma garantēs šī uh, banka, tātad EIB, tas ir ļoti atzinīgi vērtējams un vajadzētu arī parūpēties, lai tiktu izveidota vadomes, vadības komiteja un arī, lai šis advisory hub uh, varētu darboties veiksmīgi. Uh, nauda, kas ir jāinvestē saskaņā ar EU Investa, ir patiešām liela summa un vienkārši sāksim darbu. Paldies, un tagad došu vārdu Paulam Rībigam no ETP grupas lūdzu. Paldies, es gribēju arī pateikties. Uh, Eh, par eh, šo programmu veiksmīgo īstenošanu, kas ir tikušas eh, ieviests līdz šim. Katainen kungs ļoti labi pateica Eh, IKP eh, ražošanas apjomi joprojām samazinās. Eh, mēs gribējām panākt 20%, bet tagad tikai tie ir 15%. Lielbritānija un Francija jau ir noslīdējuši līdz 10% līmenim. Mums ir nekavējoties jārīkojas. Es domāju, līdz 2030. gadām 30% no ražošanas vajadzētu notikt tieši Eiropā. Un, tās ražotnes, kas ir pārcelts uz citām pasaules valstīm, vajadzētu atkal atgādāt atpakaļ Eiropā ar Industrija 4.0 programmas palīdzību un arī ar šo iemaņu programmas palīdzību. Ir jādomā arī par labāku kopīgu risku uzņemšanos, tieši MVU ir eh, tas ļoti nepieciešams. Protams, jādomā arī par nodokļu ieņēmumiem. Jūs teicāt, ka ir jāpiedalās arī ar šiem līdzekļiem risku pārņemšanā. Jāsaka, ka varētu radīt eh, ļoti daudz eh, jaunu darba vietu, 80% no visām jaunajām darba vietām ar 75% un 25% risku sadalījumu starp ES un Nacionālajām bankām mēs esam sagatavojuši labu priekšlikumu un arī laba līdzekļu sapludināšana nozīmēs gaišāku Eiropas nākotni. Paldies! Paldies! Tagad uzstāsies Beres skundze minūte un SD grupu viņa pārstāv. Uh, paldies, priekšsēdētāji, vicepriekšsēdētāji kungs. Es domāju, ka parlaments ir uzlabojis komisijas priekšlikumu un mēs to atbalstam. Šis uh, priekšlikums ir ļoti svarīgs, lai atkal stiprinātu investīcijas Eiropas Savienībā un uh, mēs zinām, ka tās ļoti pietrūkst mums. Tas ir nepieciešams pilsoņiem, uzņēmumiem, reģioniem. Mēs eh, pozitīvi vērtējam komisijas priekšlikumu, kurš eh, paredz eh, vienkāršot šo investīciju schēmu, un tur, protams, būs nepieciešama cita instrumenta, tāpat arī kohēzijas politika, kas dod iespēju spērt lielu solis priekš. Tālāk jautājums par investīciju mērķiem. Un Mums nepieciešams saskaņot ilgspējīgu attīstību, uh, tātad jāņem vērā Parīzes uh, mērķus un jānodrošina sociālā politika, neaizmirstot arī radošās un kultūras jomas. Uh, Parlaments ar savu iniciatīvu ir parādījis, ka ir ļoti svarīga Nacionālo attīstības banku loma, jo tās noteikti stiprinās šo plānu un palīdzēs eh, finansēt un stiprināt tur, kas ir nepieciešams, lai nodrošinātu noderīgas investīcijas eh, labai eh, izaugsmai un ilgspējīgai Eiropai. Paldies! Paldies! Un tagad ECR e grupas vārdā paketu kungs lūdzu. Paldies! Priekšsēdētājs kundze, dārgie kolēģi, jāsaka, ka EKR un manas flāmu NVR partijas vārdā šis ir pirmais likumdošanas dokuments, pie kura uh, radīšanas piedalījos arī es. Un es biju gandarīts, jo bieži vien komisija izstrādā tādus priekšlikumus, par kuriem vajadzētu pavaicāt, vai tie tiešām um, kaut kādu jēgu piedāvā. Bet uh, šis patiešām ir tāds um, loģisks reformu priekšlikums. Jāsaka, ka kādreiz pārvaldība pārvaldība bija pārāk sarežģīta un EIB uh, pieredze un uh, prasmes netika pārāk labi izmantotas. Mēs pievērsām uzmanību tam, ka Nacionālajām investīciju bankām ir jāspēlē spēcīgāka loma. PMV flāmu participācijas sabiedrība tādā veidā var uzņemties pilnīgu atbildību par investīciju īstenošanu. Liels paldies referentiem par darbu un tagad gadīsim sarunas ar padomu. Paldies! Ez 30 másodpercre Solē úrnak. Paldies. Eh, Solē kungs nākošais lūdzu. Paldies, priekšsēdētāji. Es gribētu uzsvērt trīs aspektus saistībā ar InvestEU programmu. Pirmkārt, ir skaidra nepieciešamība tālāk mobilizēt uh, publiskās un privātās investīcijas Eiropas Savienībā, bet, bet uh, šīm investīcijām ir jābūt uh, racionālām ar skaidru mērķi un jābūt vērstām uz kopēju mērķu sasniegšanu. Citiem vārdiem sakot, InvestEU programmai jābūt noderīgam instrumentam, lai transformētu mūsu ekonomikas un lai mums būtu oglekļa neokrītība neitrālas, eh, inkluzīvas ekonomikas. Jānodrošina šī pārēja, ņemot vērā arī vides un sociālos mērķus. Mums eh, pilnīgi noteikti ir eh, jā īsteno Parīzes nolīgums un tūkstošgadus mērķi, tāpēc mēs esam izvirzījuši plašākus, lielākus klimatiskos mērķus, tāpēc mums arī jāstiprina investīcijas un jāizslēdz projekts, kas varētu būt potenciāli vidē kaitīgi. Otrām kārtām esam ļoti pret uh, to, ka militārie projekti tiek finansēti no šiem līdzekļiem. Jo militārās investīcijas nav veids, kā risināt uh, eh, izaicinājums drošības jomā. InvestEU līdzekļus vajadzētu investēt zaudās citās jomās, uh, kur uh, ir ļoti skaidri nepieciešams investīcijas un ir tīpaši arī sociālā ekonomikā. Treškārt un galvenokārt Eh, spēcīgāka līdzdalība ne tikai no nacionālām, bet arī reģionālām attīstības bankām. Tas būtu garants labākai projektu izpildē, jo viņi labāk pārzina vietējos tirgus un zina, kādas ir sociālās un ekonomiskās vajadzības. Eh, paldies, Nīriāda kundze, tagad goja grupas vārdā. Paldies, eh, priekšsādātāji! Komisāra kungs, mēs esam tagad pārgājuši no Junker plānu uz FC, FC1, FC2, un tagad mums ir jauns nosaukums InvestEU. Bet kaut gan nosaukums ir uh, cits, pamata princips ir tas pats. Vairāk tas skats ir vērsts uz uh, privātām, ne publiskām investīcijām. Es domāju, ka vajadzētu atvērt vairāk uh, publisko jomu, uh, piemēram, domājot par sabiedrisko transportu un cilvēkiem lauku reģionos. Es nezinu, vai uh, šie privātie investori būtu ieinteresēti publiskajos pakalpojumos. Iepriekšējā regulējumā uh, pie kā mēs strādājām. Jā, mēs uh, centāmies stingrina, stiprināt, uh, teiksim, kooperatīvas, uh, sociālās sadarbības formas, bet neesmu redzējis nekādus faktus, rezultātus, neesmu guvis nekādas atbildes. Esmu noteikti pret tam, ka nauda tiek paredzēta aizsardzības projektiem, bet tas viss ļoti ir atkarīgs no tā, kā mēs veiksim investīcijas. Tās ir jāizdara tikai un vienīgi valsts sektorā. Paldies! Un Rozatīkungs nākošais. Paldies priekšsādātāji. Komisāra kungs, mēs eh, te runājam par eh, investīju programmu, bet vajadzētu atgriezties pie iepriekšējā projekta FC, kurš eh, izrādījās veiksmīgs un tā rezultātā mums tagad 22 eh, mēnešus ir noticis tāds eh, nepārtraukts eirozonas paplašināšanas eh, process, un man ir prieks, ka mēs turpināsim šo procesu. Junkera programma deva ietekmi arī, deva guvumu arī manai valstī, manam Pomenārijas reģionam, piemēram, Palicis ķīmiskā rūpniecība, rūpnīca tagad tiek modernizēta, izmantojot fonda līdzekļus, un ir uh, projekti, pie kuriem tiek strādāts arī transporta jomā. Tie saņem finansējumu no šī fonda līdzekļiem. Te mēs runājam par ļoti elastīgu instrumentu, ko varētu izmantot eh, ļoti dažādās jomās, dažādos projektos. Tāpat gribu teikt, ka garantija fonds mm, tā nolūks ir eh, atbalstīt Invest Europe un eh, to vajadzētu palielināt, kā referenti ir ierosinājuši uz 48 miljārdiem eiro. Mēs esam pārliecināti, ka šī nauda noteikti būs atbilstoši e, iztērēta, un es tāpat arī paļaujos, ka e, fonds liks uzsvaru uz tām jomām, kur ir nepieciešams. Paldies, un tagad no sociālistu grupas Kofod kungam vārds vienu minūtu. You, uh... Paldies, priekšsādātā, cienījamie kolēģi! Papildus tām, ka mēs bruģējam ceļu privātām investīcijām Eiropā, kas ir nepieciešams, domāju, ka jāuzdod arī jautājums, kā mēs gribam tērēt nodokļu maksātāju naudu. Invest EU, tā tad ir, tur jāuzdod tas jautājums, vai mēs gribam investēt biznesos kā parasti, tērēt naudu par novecojušām metodēm, novecojušām pagātnes metodēm, vai arī vajag izdomāt jaunus nākotnes instrumentus rītdienas nākotnē, lai netiktu tik liels sloks radīts eh, klimatam un ilgspējīgai attīstībai. Runājot par investīju, par kā par rītdienas programmu, tad rodas daudz citu jautājumu. Ar investīju mums ir iespēja parādīt, kādā virzienā mēs vēlamies virzīt Eiropu. Mums ir iespēja eh, paredzēt finansējumu, kur eh, klimats tiek likts pirmajā vietā kopā ar um, ambicioziem kolēģiem no citām um, politiskajām grupām esam cīnījušies par uh, ambicioziem mērķiem. Paldies uh, kolēģiem, arī uh, konservatīviem kolēģiem gribu aicināt balsot par investīju programmu, kas liks nākotni pirmajā vietā. Mecas. Paldies, un Mets kundze, lūdzu. Euh, Madame la prezidente, euh, mesdames, monsieur. Priekšsēdētājs kundze, dāmas un kungi, dārgie kolēģi, mēs domājam, ka uh, en, Beidzot, vajadzētu uzgriezt muguru uh, taupības politikai un jāinvestē ilgtspējīgos un zaļos projektos, kas bez Eiropas Savienības atbalsta nevarētu tikt finansēti. Uh, 38 miljārdi eiro, eh, lai varētu īstenot tādus projektus, eh, kas, piemēram, atbalsta invalīdus eh, mazos vidējos uzņēmumos vai, piemēram, vēja ģeneratori Ziemeļjūrā, kā arī labāka ēku energoefektivitātes celšana. Ļoti jauki, bet kā to visu varēs īstenot. Jāsaka, ka ir arī, piemēram, bruņošanās industrija, kas mēģina uzlikt savu ķetnu šim finansējumam. Lūdzu, turēsimies pretī šīm saldajām bruņošanās industrijas sirēnu balsīm un domāsim par ilgspējīgu nākotni. Paldies! Un tagad pusotra minūte Fanny Stelroja kungam lūdzu. Thank you, thank you very much. Paldies! referenti, Katainena kungs, kolēģi. Mēs jau esam spēruši daudz soļu. Eh, pēdējo gadu laikā esmu gandarīts vērot, ka dažas no šīm izmaiņām ir eh, tikušas ņemtas vērā. Piemēram, eh, labāka saskaņošana ar struktūrāliem fondiem, apvārsnis Eiropa un citiem instrumentiem. Kombinējot dažādus finanšu instrumentus, ir iespējams panākt augstāku efektivitāti. Un e, tādā veidā arī mūsu pilsoņi labāk apzināsies, ko esam finansējuši. Tālāk transports. Regulā mēs redzam, ka uh, beidzot esam nonākuši pie atskārsmes eh, par iespējamo līdzekļu pārnesi, ka tas ir ne, nepieciešams arī reģionālā veidā. Tālāk šī um, padomdevēju struktūra Advisory Hub, tas ir nepieciešams un EIB noteikti var sadarboties ar citiem partneriem, izmantojot savu eh, lielisko pieredzi. Un pēdējais teikums jādomā par geogrāfisko līdzsvaru. Jā, var uh, to īstenot labāk. Nevar būt tā, ka, piemēram, eh, daudzi Eiropas jaunieši dodas uz citām valstīm, lai meklētu darbu, un ir reģioni, kas zaudē tik daudz eh, gaišu prātu un darba roku. Es kā Regija komitejas koordinators atbalstu jūsu iniciatīvu, un tas patiešām nāks par labu zaļai Eiropai ar daudzām darba vietām. Paldies, tagad būs brīvais mikrofons. Māto kungs, Marijas kungs, Vēgas kungs ir pieteicies, Māletiķas kundze un Višņēvskas kundze. Visiem šiem runātājiem došu vārdu. Māto kungs uz minūti. Paldies, priekšsēdētāji! augstu vērtēju investīju programmu, jo Eiropas Savienībā ir nepieciešams investīcijas daudziem projektiem, un tam ir jābūt patiešām eh, tādam instrumentam, kas ir pietiekami elastīgs un efektīvs, ir eh, jāveicina darba vietas eh, un arī ekonomiskā izaugsme. Mums ir, protams, arī jāsaprot, ka ir vēl vairāk šķēršļi, kas uh, apgrūtinātu pilnīgi gludu fonda darbību. Gribēju teikt, ka Kanāriju salas ir viens no piemēriem, eh, kas uh, demonstrē, ka ir jāņem vērā arī valstu geogrāfiskās īpatnības. Ultraperifērija reģioni ir īpaši jāatbalsta. Paldies! Tagad Marijas kungs uz minūti. Paldies, priekšsādātāji! Investīju varētu būt laba programma, ja tiktu ievēroti vairāki priekšnosacījumi. Ultraperifērie reģioni, arī Egejas salas cīnās ar dažādām grūtībām savas geogrāfiskās uh, lokācijas dēļ. Ir uh, jāatbalsta arī MVU un, uh, protams, mums ir uh, jāparūpējas, lai nauda sniegtu papildvērtību. Ir jāinvestē kultūrā, vides aizsardzībā, nodarbinātībā. Tām ir jābūt prioritātēm. Līdzekļus nevajadzētu izmantot Eiropas Savienības papildus militarizācijai. Un nevajadzētu arī izmantot tādu piemēru, eh, ko eh, rādīja Junkera plāns. Grieķijā nonākušos līdzekļus galvenokārt eh, izmantoja, lai uzpirktu reģionālās lidostas. Un tāpat tika arī nopirkts telekomunikāciju uzņēmums, ko finansē Vācija. Arī Grieķijas uh, uzņēmumi ir jāveicina, jāatbalsta, ne tikai startautisku uzņēmumu. Lūdzu, uh, nepieturēsimies uh, tālāk pie sliktā piemēra, ko rādīja Junkera plāns. Paldies, tagad Viegas kungs. Paldies! šim plānam ir divas problēmas. Pirmkārt, tas ir atkal kārtējais instruments, ar kuru veicināt privāto ekonomiku sociālā nevienlīdzība un nabadzība tādā veidā uh, kļūs vēl dziļāks. Mēs runājam par uzņēmumiem, par uh, to, kā veicināt uh, to ieņēmumus, bet uh, tas neņem vērā Eiropas Savienības pilsoņu vajadzības. Pilsoņi pirmām kārtām vēlētos ambiciozu plānu uh, publiskajām investīcijām. Mēs te nevaram tikai uh, stimulēt privāto ekonomiku, privāto uzņēmēju darbību. Ir jārunā arī par šo ECB kvantitatīvo mm, politiku, proti jaunu naudas drukāšanu, bet eh, par uh, lielākajām sociālajām nevienlīdzībām.